no, go down there. No, no, no, no, no, no, no. La seduta è aperta. Atsākam sēdi. Weber kungs vēlas teikt vārdus. Priekšsēdētājs lūdzu vārdu, jo eh, es gribu eh, steidzamības kārtā Eh, runāt eh, par jautājumu, ko jūs pieminējāt vakar savā uzrunā - Slovākijas žurnālista nogalināšana. Šodien Eiropas plašsaziņas līdzekļos ir parādījušās jauna informācija. Eh, divi žurnālisti, tātad Malta žurnālisti un Slovākijas žurnālists nogalināti, jo viņi cīnījās par preses brīvību, bet tā kā nav paredzēta šo Uh, nedēļa priekšsādātāja konference. Es, mums ir jāpieprasa, lai būtu veikta neatkarīga izmeklēšana par uh, šo uh, slepkavību, un tāpat presē parādīsies ziņā arī par to, ka uh, tas esot saistīts ar uh, nelikumīgu Eiropas Savienības līdzekļu izlietojumu, un tādēļ mums būtu jānosūta faktu uh, noskaidrošanas misiju uz uh, Slovākiju. Mums ir jāiestājas par preses brīvību un jāaizstāv neatkarīgie žurnālisti. Honorevole Bulman. Vārds Bulman kungam. Jā, priekšsēdētāji kungs, es uzskatu, ka šim parlamentam, un to var teikt savas politiskās grupas vārdā, mēs uh, nepiekāpīgi aizstāvēsim tiesiskumu un vērsīsimies pret uh, noziegumiem un žurnālistu nogalināšanu. Tas viss ir jāizmeklē, un mēs iestājamies par to, lai šobrīd uh, Eh, tad, kad eh, būs pietiekami fakti pieejami, organizēt debates. Un es gribētu atgādināt parlamentam, ka šis ierosinātais uh, brauciens, uh, par ko runāja Vēberkungs, jau ir paredzēts takse komitejas darba kārtībā, un es aicinu priekšsēdēt jautāju sazināties ar takse 3 komitejas darbiniekiem, lai šo jautājumu noregulētu. Es gribētu atgādināt Vēber kungam, eh, ka mēs uh, uh, šie principi attiec uz visām Eiropas uh, Savienības dalībvalstīm neatkarīgi no tā, vai šo valsti vada ETP partijas biedrs vai citas partijas biedrs, kas ir jāizmeklē, tas ir jāizmeklē arī attiecībā uz šiem pārmetumiem korupcijā. Bene, Ruiz. Please. Lūdzu. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos uzsvērt, ka žurnālistu slepkavības nekādi ne, nedrīkst būt saistīts ar pa, partiju politiku, tas ir pārāk nopietnas jautājums. Šis parlaments ir uh, apņēmīgi rīkojies, kad uh, tas notika Maltā, un mums ir jārīkojas tāpat arī tad, uh, ja tas notiek Slovākijas republikā. Un tādēļ es ieros, atbalstu Vēbera kunga ierosinājumu nosūtīt uh, izmeklēšanas misiju uz Slovākiju un to darīt ar priekšsēdētāju konferences pilnvarojumu. Mēs vēl nevaram gaidīt pāris nedēļas, kamēr tiks izveidots jaunās komitejas sekretariāts. Mums ir jārīkojas tūlīt. Žurnālistiem ir jāspēj brīvi rīkoties arī tad, ja viņi izmeklē korupciju un nodokļu jautājumus, un mēs nedrīkstam izšķiest mums uh, esošo laiku. Sono anch'io convinto che la libertà. Paldies. Esmu pārliecināts par to, ka preses brīvība nav saistīta ar labējiem, kreisiem vai centriskiem spēkiem. Tā ir vērtība uh, visai Eiropas Savienībai. Tā jātiec uz visām valdībām, neatkarīgi no to politiskās nokrāsas. Uh, un nostājas. Un es domāju, ka labākais risinājums būtu uzsākt rakstveidu procedūru starp uh, politisko grupu vadītājiem, lai nolēmtu par deputātu delegācijas nosūtīšanu uz Slovākiju, lai noskaidrotu, kas īsti tur ir noticis. Un es arī nosūtītu delegāciju uz Maltu, un tas būtu jārakst, jādara rakstveidu procedūrā, lai ietaupītu laiku. Es gribētu arī informēt jūs, ka trīs personas ir arestētas. Vien, Itālijas uh, pilsoņi, kuri dzīvoja Slovākijā un tagad ir jānoskaidro, kuri ir īstie nozieguma pastrādātāji un kuri ir bijuši pasūtītāji. Uh, Dafnes Kardonas Galīcijas gadījumā tāpat un nav uh, iespējams uh, pamācīt citus, ja mēs paši nesavedām kārtībā savu māju. Un tādēļ tā būs rakstveida procedūra, lai politiskās grupas varētu paust savu viedokli, lai pēc iespējas ātri varētu izveidot uh, šādu deputātu delegāciju. Tagad vārds mūsu līnīkundzei. Uh, Alberto Čīrio un citu deputātu vārdā mēs uh, arī iesniedzām jautājumu par atbilstošu līdzekļu izmantošanu Slovākijā, bet arī par to, kā cilvēki tiek uh, atlaisti no darba uzņēmumos, kuri pārceļas no Itālijas uz Slovākiju. Un tā ir ļoti nopietna parādība, kas skar daudzus reģionus. Paldies! Es uh, personiski interesējos par šo jautājumu eh, vakar ar Pjontes eh, reģiona eh, vadītāju un ar darbinieku un arotbiedrību pārstāvjiem tikos par, lai apspriež šo uzņēmumu jautājumu un meklētu konkrētus risinājumus kopā ar arotbiedrību vadītājiem, reģionu vadību un Itālijas valdību. Martina Andersena. Priekšsēdētā jūs eh, runājat par tiesiskumu dalību valstīs, par žurnālistu slepkavībām, bet ņemot vērā to, ka Nils Mužnieks eh, sēž eh, šeit zālē un viņš mūs uzrunās, mums ir jāpiemina arī pāta Finekena slepkavība. Viņu nogalināja lojālisti un tika uh, pierādīts, ka notikusi bija sazvērestība, lai organizētu šo noziegumu, lai nogalinātu cilvēku tiesību advokātu. Tā jūs kundzei vārds. Mēs uh, augstu vērtējam uh, jūsu uh, veikumu vakar un to, ka jūs uh, risināt šo problemātisko situāciju. Arī Itālijas valdība pie tā strādā. Mēs aicinām transnacionālos uzņēmumus uzņemties sociālu atbildību. Nevar vienkārši tā slēgt rūpnīcu finansiālu apsvērumu dēļ. Tas arī negatīvi ietekmē šo uzņēmu reputāciju, bet es gribētu lūgt vienu lietu. Uh, šis e, vērtējums, izvērtējums, kas tika veikts arī budžeta komitejā par, e, piemēram, resursiem, mums ir jādomā par e, finansēm, kas tiek piešķirts mazāk attīstītiem Eiropas Savienības reģioniem, bet varbūt šie līdzekļi tiek neatbilstoši izmantoti un uh, tie finansē šādu uzņēmumu pārvietošanu un dempingu. Uh, ir runa tikai par šo konkrētu uzņēmumu, bet arī par Eiropas līdzekļu izmantojumu. Jā, Paldies! Gomešs kundzei vārds. Man ir tas gods, bija tas gods vadīt braucienu uz Maltu un var apliecināt, ka daudz kas vēl ir jādara. Mēs vēl gaidām priekšsēdētāju konferences lēmumu, bet ir jārīkojas gan Lība komitejas ietvaros, gan jaun izveidojamās komitejas ietvaros. Uh, jo ja turpinātu Panamas uh, dokumentu izmeklēšanas komitejas darbu. Es gribētu pievērst uzmanību situācijai Etiopijā. Tur notiek rupjas represijas, premjērs ir atkāpies, ir noteikts ārkārtas stāvoklis un Eiropas Savienības reakcija ir apkaunojoša, salīdzinot ar to, ko ir darījuši ASV, kuri ir nosodījuši šādu ārkārtas stāvokļa izsludināšanu. Es aicinu runāt par to ar komisiju un augsto pārstāvi. Uh, mums ir jārespektē mūsu vērtības, jāicina, lai šai valstī tiktu saglabāta demokrātija, tiesiskums, lai tiktu respektētas cilvēktiesības. Paldies! Uh, šīs nav cilvēktiesību debatas. Bija Eh, jautāju lūgums eh, izteikties par eh, steidzamības jautājumu. Harmsas kundze. Es vēlējos lūgt jums priekšsādātāji pievērsties darba kārtības izskatīšanai, jo šai, šis ir īstais brīdis uzklausīt mužnieka kungu. Quello che stiamo facendo. Paldies, to es arī vēlējos ierosināt, bet eh, žurnālista slepkavība ir ļoti nopietnas jautājums, un mums uh, ir uh, ieradies uh, mužniekungs, kas ir cilvēktiesību komisārs, un viņš noteikti sapratīs, ka mēs šo jautājumu uztveram ļoti nopietni. Uh, šis bija tiešām ļoti svarīgs jautājums. Tagad es vēlos sveikt parlamentā. Uh, Eiropas padomes cilvēku tiesību komisāru. Mēs kopā ar Eiropas padomi aizstāvam demokrātiskās tiesības, esam apņēmīgi cīnīties pret vardarbību, kas vērsts pret sievietēm,